Mēs sākam ļoti labā garstāvoklī pēc izcilajiem sporta panākumiem vakar. Un tātad pirmais punkts darba kārtībā ir Lajona kungs ziņojums par kopējas lauksaimniecības politikas nākotni laika posmā pēc 2013. gada. Un mums ir liels prieks, ka komisārs. Čalas kungs ir šeit pie mums, jo, kā jūs zinat, šajā minisesijā komisija uh, ieceļ dažādus uh, komisārus, kas uh, brauc pie mums un tieks ar mums, un es domāju, ka tas, uh, ka mums šeit klāt ir um, Čalas kungs, nozīmē to, ka e, komisija piešķir īpašu nozīmi šai tēmai. Došu vispirms vārdu Lajon kungām, kas ir mm, ziņoju, šī svarīgā ziņojuma sagatavotājs. Viņam ir četras minūtes, lai iepazīstinātu mūs ar savu ziņojumu, un pēc tam divas minūtes, lai atbildētu uz komentāriem un jautājumiem debašu beigās. Referents e, var izmantot arī visas sešas minūtes um, viens uzstāšanās laikā un lūkšu Lajankungu ievērot šos laika limitus. Ja jūs turpināsiet uzstāšanos pēc četrām minūtēm, es jums mikrofonos neņemšu. Lēn kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribētu izteikt līdzjūtību saviem vācu kolēģiem un apsveikt Spānijas kolēģus pēc vakardienas izcilā futbola mača. Es gribētu viss pirms eh, runāt par diviem fundamentālajiem jautājumiem, uz kuriem ir jāatrod atbilde reformējot kopējo lauksaimniecības politiku. Tas ir Kāds ir šīs politikas nolūks un kādēļ tā ir svarīga 21. gadsimtā? Šajā ekonomiskās krīzes laikā ir vitāli svarīgi, lai kopējā lauksaimniecības politika spētu atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem, ja mēs gribam, lai mūsu nodokļu maksātāji turpinātu atbalstīt lauksaimnieks arī nākotnē. Viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsu sabiedrībai patreiz ir uh, apmierināt ar vien pieaugošu uh, pieprasījumu pēc pārtikas. Ņemot vērā to, ka samazinās energoresursu pieejamība, samazinās dzeramā ūdens pieejamība kā iziet no šī aburtā loka, ko iepriekšā paredzēja Sērs Džons Benningtons, kad viņš 2009. gadā norādīja, ka 2030. gadā mēs tiešām nonāksim ļoti smagos apstākļos, kas varētu novest pie destabilizācijas un potenciāli svarīgām problēmām starptautiskās migrācijas rezultātā, jo cilvēki dosies prom no reģioniem, kur pārtika un ūdens nebūs vairs pieejami. Mums ir jāpadara lauksamnieciskā ražošana ilgtspējīga un šiem mērķiem ir jābūt minētās reformas centrā. Tie ir svarīgi pasākumi, kas jāveic, ja mēs gribam turpināt garantēt pārtikas eh, nodrošinājumu mūsu iedzīvotājiem. Šajā reformā ir arī jāveicina tā saucamā zaļā attīstība, izmantojot alternatīvos energoresursus, radot jaunas darba vietas un ļaujot lauksaimniekiem diversificēt savu ražošanu. Tāpat gribētu aicināt veikt um, nozīmīgākus dabas aizsardzības pasākumus. Es domāju, ka visdrīzāk vajag izmantot stimulus, nevis sodus, lai veicinātu Eh, to, ka lauksaimnieki maina savas saimniekošanas metodas. Mums ir jābūt arī taisnīgiem pret visām dalībvalstīm, ieskaitot jaunās dalībvalstis, sadalot tiešo maksājumu pakotnes starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un ir iecerēts līdz 2020. gadām uh, izbeigt tā saucamo vēsturisko maksājumu schēmu. Es domāju, ka šis taisnīgums un vienlīdzība ir jāieliek kopējās lauksnesības politikas reformas pamatā. Mums tāpat ir jādomā par um, tirgus. Um, <clears throat> mainību. Jā, protams, mums ir nepieciešami intervences pasākumi, jā, mums ir e, jāizmanto tādi instrumenti kā um, riska nodrošināšana un jādomā, kā finansēt pasākums krīzes situācijā. Bet mums ir jāatsakās no tādas tirgus mākslīgas regulēšanas, kā tas bijis pēdējos gados, jo mēs redzam, ka tas nav izdevies. Noslēgumā. Es esmu pārliecināts, ka šis parlaments atbalstīs kopējas lauksaimniecības politikas modernizēšanu, kas ļaus mums rast atbildes uz jaunajiem 21. gadsimta izaicinājumiem. Un es gribētu aicināt komisāru izmantot parlamenta idejas, lai uh, nodefinētu kopējas lauksaimniecības politikas reformas vadlīnijas decembrī. Paldies! Labra, Paldies, Lājan kungs, un tagad Čalas kungs komisijas vārdā runās par šo svarīgo jautājumu. Merci, Paldies, priekšsādātāja kungs! Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, esmu pagodināts piedalīties šajās debatēs. Es nākšu klājā priekšlikumiem par ECAP un, kā es sacīju, attiecības ar Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīgas, vismaz man. Ja mēs vēlamies panākt patiesu KLP reformu, tad mums ir jāsastrādājas savā starpā Mums ir vajadzīga politika, kas ir vērsta uz pilsoņiem un ir labāk saprotam pilsoņiem. Tieši tāpēc vēlētos apsveikt Lēnu kungu par ziņojumu, ar kuru viņš šodien stājas parlamenta priekšā, par ko būs jābalso. Es apsveicu arī lauksaimniecības komitejas deputātus, kas ir vēl uzlabojuši šo tekstu tālāk. Es vēlētos atzīmēt virkni svarīgu punktu, jo labāka KLP komunicēšana, tās popularizēšana ir ārkārtīgi svarīga. Tehniskais saturs arī dzen ir ļoti svarīgs, taču būtībā šis ziņojums jau ir ļoti labs eh, komunikācijas instruments par KLP jo galu galā ir jāatcerās, ka tā ir kopējā lauksaimniecības politika, kāda tā saglabāsies arī nākotnē. Es vēlētos atzīmēt jūsu aicinājumu pārskatīt KLP un darīt to saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mums jau ir ļoti skaidrs vadlīnijas KLP, taču ir jāsaskaņo tā arī ar 2020. gada stratēģiju. Es domāju, ka tā mums ir lieliski iespēja. Uh, Uh, pieskaņot mūsu KLP, uh, saskaņot to ar mūsu pilsoņu cerībām un sasniegt uh, pamat galveno mērķi, lai mēs sevi pilnībā nodrošinātu ar pārtiku. Tālāk pasākumi. Pasākumiem ir jābūt vērstiem uz to, lai uzlabotu visu pārtiks ķēdi un izlīdzinātu uh, dažādu ķēdes dalībnieku situācijas. Mums ir jāizmanto uh, sarunu vešanas iespējas ar eh, jāiesaista lauksaimnieki. Eh, protams, eh, visas šīs iniciatīvas atspoguļosies arī citās iniciatīvās, ko mēs reaģēsim. Un svarīgs jautājums, protams, ir par tiešiem jau, maksājumiem un to nākotni. Šis instruments ir vērsts uz to, lai nodrošinātu ienākumu stabilitāti lauksaimniekiem, taču mums ir uh, E, jāpārliecināts, ka mums ir, jāpārliecinās, ka mums ir arī minimālais e, sabiedriskā labuma piedāvājums. Mēs vēlamies būt pārliecināti par to, ka lauksaimniekiem ir garantēts šis minimālais ienākums, bet no otras puses mēs vēlamies arī veicināt e, viņus, lai viņi ražotu to, kas mums visiem ir nepieciešams. Tālāk sadal, tiešo maksājumu sadalas kritērija un jaunie kritērija. Tam visam ir jānotiek taisnīgi, tas ir jāsad, tie ir jāsadala eh, taisnīgi starp dalībvalstīm, starp reģioniem, starp dažādām lauksaimnieku kategorijām. Un šeit mums ir jāņem vērā eh, specifiskā situācija, kādā atrodas eh, lauksaimnieki, um, dažādos attālinātos un lauksaimnieciskā ražošanai nelabēlīgos reģionos. KLP ir jāpavērš vairāk tirgus virzienā. Tas ir jādara saprātīgi. Protams, ka mēs nevēlamies pakļaut lauksaimniekus kaut kādiem haotiskiem tirgiem, taču uh, koncentrēšanās vēršanās uz tirgu uh, Es domāju, ka tas ir pilnīgi savietojams ar tirgus pārvaldības mehānismiem, jo tirgum ir jāļauj darboties tā, kā tam ir, tā, kā tam ir jādarbojas, taču vienlaicīgi jāpārliecinās, lai mēs paturam, eh, saglabājam lauksaimniecisko ražošanu visā Eiropas eh, Savienībā un saglabājam daudzveidību šajā nozarē. Vēlētos eh, komentēt arī dažus grozījumus, kas ir iesniegts šim ziņojumam, un, protams, par tiem to šodien tiks runāts. Pirmkārt jau pārtiks ražošana. Man, protams, šķiet, ka tas ir svarīgs KLP mērķis. Šeit mēs runājam par pārtiks ražošanu, e, par kuru atlīdzību tiek saņemta tiešā veidā no tirgus. E, taču mēs runājam arī par citiem e, mehānismiem, uh, no uh, valsts vai sabiedriskajiem fondiem, kas nenāk no tirgus. Šeit ir jāņem vērā gan tas, ka lauksaimnieks ražo uh, la, pārtiku kā preci, bet arī pārtiku kā sabiedrisku labumu. Un tieši tāpēc ir nepieciešamas šī subsidēšana no sabiedriskiem līdzekļiem. Es jau vairāk kārt esmu atkārtojis, ka mums ir divi pīlāri KLP, lai mums būtu lielāka skaidrība par to, kā panākt KLP mērķus un labāk pārvaldītu instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. E, tie ir instrumenti, kas tiek lietoti e, katru gadu, un ir arī tādi pasākumi, kas ir jāpiemēro vairāk gadu kontekstā, lai panāktu rezultātus. Un ļoti bieži ir vajadzīgi vairāk gadi, lai mēs panāktu rezultāts. Mums ir labāk jāpārvalda tie resursi, kas ir KLP rīcībā, un tieši tādēļ šie divi pīlāri arī ir vajadzīgi, tiem ir jābūt uh, savstarpēji papildinošiem. Uh, mums ir jādefinē mērķi un jānodrošina tas, ka uh, viss tiek ieviests tā, kā tas ir bijis pāredzēts. Attiecībā uz nosacījumiem un kritērijiem. Runājot par tiešiem maksājumiem, šeit faktiski eh, šie nosacījumi ir atskaites punkts par eh, to, kas tiek finansēts, kas tiek, par ko tiek atlīdzināts no sabiedriskiem fondiem, no Eiropas Savienības līdzekļiem. Nosacījumiem ir jābūt daudz vienkāršākiem un skaidrākiem, tiem jābūt saprotamākiem ne tikai zemniekiem, bet arī pašvaldību vadītājiem, administratoriem un tā tālāk. Es domāju, ka šis ir labs izējas punkts un tālāk tas ļaus mums ieviest citus pasākums. Runājot par pasākumiem, kas vērst uz tirgu. Mēs esam koncentrējušies uz tirgu, tas ir labi, taču mums ir vajadzīgs arī zināms drošības tīkls, tāpēc ir nepieciešami tādi pasākumi, kas savukārt ļautu nodrošināt zināmu stabilitāti, īpaši attiecībā uz ieņēmumiem, kas nāk no tirgus. Un dažādi lauksaimniecības uzņēmumi dažādas saimniecības, gan, lielajā, gan lielās, gan mazās, ir jāstimulē, lai tās darbotos veiksmīgāk. ņemot vērā tos apstākļus, kādās tās darbojas. Mums ir jāizvērtē un jānovērtē un jāatalgo šo uh, saimniecību potenciāls. Protams, ka ir jābūt šai tirgus virzītai pieejai, bet mēs nevaram no visiem prasīt kaut ko pilnīgi vienādu. Mums ir vajadzīga daudzveidība. Un tālāk es uzklausīšu ļoti uzmanīgi jūsu komentārus, un Lainkungs, es vēlētos jums apgalvot, ka mēs ļoti rūpīgi izskatīsim uh, sat, ziņojumu saturu un likumdošanas uh, priekšlikums no komisijas. Paldies, komisāra kungs. Tālāk vārds Lavijas kungam. Kas runās budžeta komitejas vārdā? Priekšsādētāji, komisārkungs, es domāju, ka uh, Lajana kungam bija zināmas priekšrocības, un viņš uh, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros formulēja vairākus mērķus, un īsnībā šie mērķi ir daudz aptverošāki nekā iepriekš. Tas ir ļoti labi saskaņots arī ar 2020. gada stratēģiju. Lauksaimniecības politika ir ļoti e, labi nolasām šajā ziņojumā. Lauksaimniecības politikai joprojām jābūt kopienas kompetencē. Ir jādomā par e, renacionalizācijas e, paredzēšanu mēs ļoti skaidri redzam, ka ir nepieciešami piemēroti resursi, lai varētu sasniegt nospraustos mērķus, un uh, jaunie mērķi ir daudz ambiciozāki. Uh, Mums ir jārunā arī par šo sabiedrisko labumu, kas uh, ir atkarīgs no tirgus. Mēs varam saprast, ka ir paredzēti resursi, un šiem resursiem ir jābūt saskaņotiem ar līdz šim paredzēto. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, un tagad tautas partijas grupas vārdā uzstāsies Mišēls Dantēns. Uz pusotru minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlējos pateikties Džordžam Lajanam un, protams, arī ēnu referentu komandai. Es domāju, viņi bija tādi ļoti pieredzējuši un gudri kolēģi, un viņi labi sadarbojās ar referentu. Īstenībā jāņem vērā, ka šie laiki ir um, tādi visai grūti lauksaimniecības politikai. Mēs atceramies 2008. gada krīzi, 2009. gada krīzi, un mēs redzējām, ka liberālisms nav pareizais risinājums lauksaimniecības politikas jomā. Lauksaimniecībai ir jāparūpējas par um, mūsu pilsoņu nodrošinājumu ar pārtiks produktiem, bet tajā pašā laikā mums ir jābūt arī konkurētspējīgiem pasaules tirgos apstākļi, kas šeit valda kopš 20. Um, gadsimta vidus, protams, ir mainījušies, un, protams, mums attiecīgiem apstākļiem ir jāpieskaņo lauksaimniecība un politiskie instrumenti. Mēs runājam par eh, pirmo pīlāru, eh, kas pilnībā tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet šī politika ir jāpārbauda. Līdzfinansējumam ir jāņem vērā lauksaimniecības un eh, pārtiks produktu ražošanas rūpniecības modernizācija. Ir jābūt arī lielākam taisnīgumam starp dalību valstīm un pašiem lauksaimniekiem. 14 miljoni lauksaimnieki ir nodarbināti Eiropas Savienībā, un mēs vēlamies, lai viņiem būtu kaut kāda cerība, lai 4,5 miljoni lauksaimnieku, kas tagad ir vecāki par 65 gadiem, varētu atrast arī savā roda turpinātājus. Tās īstenībā ir mūsu lielākās rūpes nākotnē. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā izteiksies Oļēničaka kungs, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tās debatas, ko esam piedzīvojuši pēdējo mēnešu laikā, ļoti skaidri norādīja, ka ir nepieciešams reformēt KLP. Tas nevienam nerada šaubas. Un nākamajās desmitgadēs KLP ir jāgarantē. Uh, pārtiks produktu nekaitīgums, jāpiedāvā pilsoņiem veselīgi produkti, ir jāpadomā par eh, bio daudzveidības un arī eh, dabas resursu saglabāšanu. Ir jādomā arī par sociālajiem aspektiem. Lauksaimniecībā ir jārada jaunas darba vietas, jāpiedāvā labākas iespējas eh, jauniešiem un sievietēm. Lauksaimniecībai ir uh, jāgarantē vienlīdzīgi ienākumi lauksaimniekiem, un tam ir jābūt tādam kā apbalvojumam uh, par lauksaimnieku smago veikto darbu. Vairākas politiskās grupas iesniedza grozījumus, un uh, šie grozījumi, protams, ir arī jāņem vērā. Protams, mums būs jāpieņem nopietni lēmumi, lai eh, nākotnē lauksaimniecībai piešķirtais finansējums nāktu par labu gan lauksaimniekiem, ražotājiem un, protams, arī patērētājiem. Un eh, noslēgumā vēlējos pateikties Lajankungam par izcilo sadarbību. Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Tagad liberāļu grupas vārdā uz vienu minūti izteiksies Polsens kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs godātie kolēģi. Laina kungs ir izveidojis ziņojumu, kurā ir runāts par dažiem tādiem visai maziem soļiem nākotnē, bet nestoties uz to, šie soļi būs ļoti nozīmīgi, jo mēs mainīsim kopējo lauksaimniecības politiku. Tāda, protams, ir nepieciešama, par to neviens nešaubās. Līdz ar to mums tagad nevajadzētu runāt par renacionalizāciju. Lūdzu, būsim ļoti akurāti savos izteikumos. Mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam modernos laikos, un e, šie laiki mums uzdod daudz jaunu jautājumu, mums ir daudz jaunu izaicinājumu ir e, miljardiem cilvēku, kas ir jāpabaro. Nu, tas ir tikai viens aspekts, bet, protams, ir arī vēl milzu citi izaicinājumi, tādi kā klimata pārmaiņas un arī dabas resursu apsaimniekošana, um, pārstrāde un uh, dzīves cikls kā tāds. Protams, lauksaimniecībai nevajadzētu būt tikai vidas jautājumam vai vidas problēmām. No tāda redzes leņķa to nevajadzētu aplūkot. Tad, kad mēs runājam par meža saimniecību, mēs zinām, ka tur arī ir uh, piedā, pietiekam daudz atbilžu uz mūsu no, urdošiem jautājumiem. Paldies uh, Paulsens kundzei! Un tagad zaļo grupas vārdā runās eh, Mārtiņš Hoislings. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Džordž uh, Lajan, es sākumā vēlējos pateikties par šo ziņojumu. Mēs patiešām varējām labi sadarboties. Uh, un eh, mēs kaldinājām tādu patiešām veiksmīgu kompromisu, kas ir pieņemams lielākajai daļai parlamenta deputātu. Protams, parlamentam vajadzētu šajā kontekstā runāt vienoti, vienā balsī, lai mēs varētu turpināt darbu pie kopīgās lauksaimniecības politikas. Protams, nevienmēr uh, kompromiss, kas ir radies, ir tāds, kas apmierina pilnīgi visus, bet kas ir pats svarīgākais – mēs vēlamies, lai KLP pēc savas krāsas būtu zaļāka, lai uh, tā būtu ilgtspējīga un uh, lai, protams, lauksaimniecības politika būtu arī ilgspēja un izmantotu resursus saudzīgā veidā. Ir jābūt arī konkurēt spējai, mums ir jābūt spējīgiem konkurēt gan um, pasaules tirgos, gan Eiropas tirgos un nedrīkst pieļaut uh, konkurēt spējas deformācijas ir eh, jābūt arī eh, PTO normu ievērošanai, bet nedrīkst šīm normām sekot ākli, mums ir jāņem vērā arī mūsu kopīgās vajadzības. Un, ja mēs runājam par eh, pirmo pīlāru un finansējumu, šim finansējumam ir jātiek veltītam ilgspējīgai lauksaimniecības politikai un ir jābūt spēcīgam otrajam pīlāram, lai attīstītu lauku reģionus un radītu jaunas darba vietas. Mēs skaidru un gaišu komitejā pateicām, ka ir vairāk aspektu, kas mums nav pieņemami, proti tāda lauksaimniecības politika, kas orientējas uz eksporta subsīdijām pasaules tirgos, un ņemot vērā pašreizējo piekopto politiku, mēs esam visai kritiski noskaņoti tieši pret šāda veida pieeju. Mēs vēlamies lauksaimniecības politiku, kas ir atdalīta no turpmākas industrializācijas, kas par katru cenu necenšas tikai konkurēt ar visiem Nē, mēs vēlamies, lai lauksamniecības politika būtu uz nākotni vērsta politika, kas orientētos uz lauku reģionu attīstību, parūpētos par pārtikas produktu nekaitīgumu, bio daudzveidības ievērošanu un arī rūpīgi un saudzīgi apsaimniekot dabas bagātības. Un visbeidzot, jā, protams, arī darba vietu garantija. Tas ir nozīmīgs instruments. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad eh, konservatīvo grupas vārdā Džeims Nikolsons lūdzu. Vienu minūtu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums ļauj parlamentām paust uh, viedokli komisijai par kopējas lauksaimniecības politikas nākotni līdz šī gada beigām. Lai arī es un mana grupa balsosim par šo ziņojumu, es gribēju skaidri pateikt, ka atsevišķas daļas šajā ziņojumā mums nav pieņemamas. Ir tīpaši tas, ka tiek saglabāts otrais uh, uh, pilārs. Es domāju, ka Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu kopīgās nevis politikas nākotne. Bet es domāju, ka tas varētu būt labs izējas punkts turpmākajām debatēm par šo jautājumu, un tas parāda to, ka attiecīgā komiteja spēja un var strādāt kopā. Mēs esam atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības nozare ir konkurētspējīga un var izdzīvot nākotnē. Kopējā lauksaimniecības politika ir piedzīvojusi plašas izmaiņas, bet mums ir jāraugās, lai tās atbilstu 21. gadsimta izaicinājumiem. Un jāatcerās, ka šī politika attiec ne tikai uz lauksaimniekiem, bet tās skar plašu spektru tā saucamo sabiedrisko preču, tā ir svarīga dabas aizsardzības sakarā un kopumā. Es gribētu pateikties referentam par šo ziņojumu. Paldies, Čeims! Un tagad GoNGL grupas vārdā Ferērs Kongs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos uh, arī no savas puses izteikt uzslavas Lajanu kungam. Pēdējā KLP reforma noveda pie uh, lauksaimniecības uh, preču tirgu liberalizācijas. Bija tāda visai izplatīta viedokļu šķelšanās starp ražotājiem un dalību valstīm. Bija uh, tik ieviestas kvotas, tika noteikti konkrēti intervences pasākumi, un, protams, tas mainīja viskopīgu ainu. Pasaules tirdzniecības organizācijā mēs īstenībā upurējam savus intereses citu interešu vārdā un uh, mazās un vidējās lauksaimniecības uh, bieži vien uh, bija cietējis, tika uh, saražots mazāk pārtiks produktu, lai gan pieprasījums joprojām pieauga. Uh, Protams, Eiropas Savienībai ir jābūt neatkarīgai šajā jomā, ir jāatbalsta uh, arī lauksaimnieki, kam ir mazas un vidējas saimniecības, un jāparūpējas par to, lai viņi tādā veidā varētu nopelnīt sev iztiku jo viņi arī rūpējas par vidas standartu ievērošanu. Protams, jādomā par to, ka reģiona Eiropas Savienībā ir ļoti daudzveidīgi un subsīdijām ir jābūt veidotām tā, lai tās uh, izlīdzinātu dažādas uh, nevienlīdzības un netaisnīgumus starp dažādām dalībvalstīm un lauksaimniekiem lauksaimniekiem eh, vajadzētu palīdzēt eh, saglabāt viņu darba vietas, lai viņi varētu turpināt darboties šajā jomā. Liels paldies! Un tagad Fontānas kungs uz vienu minūtu. E, paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt Lajanu kungu par paveikto darbu un gribētu pateikties Lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājiem un apsveikt arī eh, komisāru Čološkungu, jo Eh, viņš arī norādīja uz ļoti veiksmīgo sadarbību starp komisiju un lauksaimniecības komiteju, un es ļoti ceru, ka arī turpmāk komisija uh, sekos uh, šīm piemēram un pievērsīs īpašu uzmanību lauksaimniekiem un tiem, kuri īpaši cietuši no krīzes. Es nāku no Venetas reģiona un mums ir uh, 125 tūkstoši mazos lauku saimniecību, kas uh, gatavo ne tikai augsts kvalitātes pārtiks produktus, bet veicina arī ainavas saglabāšanu, tādēļ mums par viņiem vajadzētu parūpēties. Lau, lai ja, lauksaimnieki varētu turpināt strādāt, viņiem ir nepieciešama aizsardzība pret ļoti svārstīgajām un mainīgajām cenām, un viņiem ir nepieciešams tiešais atbalsts, un tas ir jo īpaši svarīgi, kopš aizsardzības politikas otrā pīlāra ietveros. Lauksaimniecības politika arī ir jāsaglabā, jo tā ļauj attīstīt eh, dažādotu lauksaimniecību ar eh, ļoti tādām dažādām un atšķirīgām aktivitātēm. Mūsu zemnieki aicina samazināt birokrātisko slogu arī. Paldies! Paldies Fontānas kungām un tagad pie politiskajām partijām nepievienojušos deputātu vārdā došu vārdu Dotskundzei. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentam par šo ziņojumu, jo uh, bija ļoti patīkami redzēt, ka viņš uzklaus citus un ka ir apmeklējis arī konkrētas valstis. Es gribētu teikt, ka kopējā uzniecības politika ir jānotrošina pastāvīgi ienākumu lauksaimniekiem. Pirmajā pilārā tiek paredzēta tiešie maksājumi, kas nodrošina vismaz minimālo ienākumu nodrošināšanu. Mums ir jāraugās, lai tās lauksnes politikas budžets nesamazinātos un lai palielinātos tad, ja tiek paplašināta Eiropas Savienība. Tirgu, tirgus situācijas mainība uh, liek izveidot drošības tīklus, lai saglabātu stabilitātu un nodrošinātu iespēju gūt peļņu. Jāsaka, lauksaimnieciskās ražošanas izmaksas dalība valstīs ir ļoti atšķirīgas, tādēļ ir detalizētāk jāizvērtē tā saucamā taisnīguma definīcija. Šie tiešie maksājumi uh, piemēram, īrijas zemniekiem ir mazāk nekā platība maksājumi, bet jāsaka, ka cieš tie, kuri nodarbojas ar intensīvu lauksaimniecību, bet kuru kopējās platības nav tik liels. Tādēļ būtu jāņem vērā reģionālās atšķirības starp dalību valstīm, veidojot kopēju lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Paldies Dotskundzei un tagad. Es došu vārdu atsevišķiem deputātiem. Vispirms Desa kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji Čiolos kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Šodien mēs, eh, protams, runājam par tādu nozīmīgu ziņojumu un Vēlējos sirsnīgi pateikties Džordžam Lajanam par to, ka viņš bija gatavs uh, iziet uz kompromisiem. Ziņojuma tapšanas gaitā viņš to ļoti labi pierādīja, un uh, daudzas politiskās grupas varēja uh, radīt patiešām labu kompromisu, un es ceru, ka tas arī atspoguļosies šajā balsojumā, kas notiks šodien pusdienas laikā. Kopējā lauksaimniecības politika ir viens no būtiskākajiem Eiropas vienotības pīlāriem, un ziņojumā ir rakstīts par to, ka KLP KLP attīstīsies pēc 2013. gada. Eiropas lauksaimniecība ražo ļoti kvalitatīvus pārtiks produktus, aizsargā dabas resursus, piedāvā darba vietu radīšanu un e, ļauj saglabāt biodaudzveidību. Un e, īstenībā lauksaimniecība var sniegt arī savu ieguldījumu, atsakoties no fosilā kurināmā, piedāvājot e, zaļākus energo iegūs veidus, lai šīs labās attīstības tendences saglabātos, mums ir jāpadomā, kas notiks pēc 2016. gada, kā lauksaimniecības politika varēs veikt daudzos uzdevumus, kas ir uzlikt uz tās pleciem. Es eh, eh, ceru, ka Čiolovs kungs arī turpmāk varēs aizstāvēt eh, divu pīlāru principu, ko atbalsta arī man politiskā grupa. Pirmais pīlārs kā tāds izlīdzinājums, lai Eiropas Savienības lauksaimniecība varētu konkurēt ar citām pasaules lauksaimniecībām. Un otrais pīlārs, kas kas parūpēsies par to, lai 27 valstīs lauksaimniecības saņemtu vēl papildus finansējumu. Tautas partijas grupa eh, balsos par šiem principiem ar lielu vairākumu. Paldies par uzmanību. Paldies Desa kungam un tagad uzstāsies kapelos Santus kungs uz vienu minūtu. Minūtu. Obrigāt, senjor. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, godātie kolēģi. Sociālisti ir ļoti gandarīti ar šo ziņojumu, jo mēs uh, tur esam atraduši 90% no saviem grozījumiem, un uh, arī ļoti daudz eh, mūsu priekšlikumu tika iekļaut šajā ziņojumā. Un 94 no uh, tapušiem kompromisiem, uh, kas uh, tika pieņemti komitejā, mēs varam piekrist. Referents ļoti skaidri pierādīja, ka ir jāsaglabā uh, KLP kopienas raksturs, kopienas daba un ir jābūt līdztiesībai. Protams, ir jāmaksā subsīdijas lauksaimniekiem, bet tas nozīmē arī jaunu kritēriju ieviešanu šajā jomā, it sevišķi vides nozarē. Tā mēs varētu parūpēties arī par uh, taisnīgāku subsīdiju sadalījumu lauksaimnieku vidū. Daudz kolēģi jau to pieminēja. Ja? tirgu regulējums, cīņa pret krīzi ir īstenībā daļa no šādas rūpīgi pārdomātas politikas. Lauksaimnieku atbalsts, protams, ir no svara, un e, lauksaimnieki ir tie cilvēki, kas piedāvā pakalpojumus, un bieži vien par šiem pakalpojumiem viņi pagātnē netika pietiekami atalgoti. Novembrī komisija nāks klajā ar paziņojumu. Es ceru, ka tur mēs varēsim lasīt daudzus no saviem priekšlikumiem, jo komisāra kungs teica, ka viņš tos vērtē ļoti labvēlīgi. Vēlējos vēlreiz pateikties Lajan kungam par izcilo darbu un e, tas patiešām pierāda, e, cik ļoti apņēmības pilns e, darboties ir parlaments e, risinot šāds būtisks jautājums. Paldies un tagad Raimers kundze uz vienu minūti. Um, Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Godātie kolēģi, es vēlējos pateikties Lajana kungam par uh, izrādīto sadarbības garu un par uh, tādiem vērtīgiem jautājumiem, kas tika iekļaut šajā ziņojumā, kas ir veltīts uh, eh, KLP pēc 2013. gada. Šeit ir pieprasīta turpmāka KLP attīstība, nevis pilnīgi jauna attīstība, un tas ir pareizais princips. Es domāju, ka KLP uh, ilgtspēja ir uh, viens no panākumu ķils principiem. Mums ir jāņem vērā, ka ir daudz izaicinājumu, pieaug iedzīvotāju skaits, samazinās uh, dabas resursi, un tas nozīmē, ka KLP rodas jauni izaicinājumi. Būs uh, grūtāk uh, veikt tai uzliktos uzdevumus. Mums ir jāražo daudz vairāk no mazāk resursiem jādomā par efektivitātes veicināšanu. Komisija, parlaments un padomi ir atbildīgi par nepieciešamo normu radīšanu. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībā lauksaimniecība ražotu veselīgus produktus, nekaitīgus produktus, mums ir jāņem vērā lauksaimnieku intereses. Tātad jāsamazina birokrātiskais sloks, jāpiedāvā viņiem pietiekami Eh, labvēlīgs eh, attīstības un uzņēmē darbības klimats, lai varētu sasniegt labākos rezultātus. Paldies, paldies Raimers skundzei uz eh, pusotru minūtes miskungs lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau nebūšu nekāds izņēmums, kā apsveikšu savus kaut kolēģi Lainu kungu par šo ļoti solīdo ziņojumu Un es vēlētos arī komentēt uh, dažas lietas, kā man kolēģi. Pārtiks ražošana, protams, svarīgākais, kādēļ ir vajadzīga KLP. Pārējais, protams, varbūt ir vēlams, bet tam ir sekundāra nozīme. Mums ir ļoti skaidri, jābūt skaidrībā pašiem savā domāšanā, ka nacionālā drošība principā ir atkarīga eh, zināmā mērā no pārtikas drošība. Uh, Ja mēs paskatāmies komentārus, vieskundas komentārus par budžetu, tad varbūt tas ir stereotipiski no skotu puses koncentrēties uz budžetu, bet ja mums nebūs pietiekoši daudz finanšu resursu priekš šīs politikas realizēšanas, te nebūs nekādas jēgas. Un uh, man patīk komisāra uh, apgalvojums par centieniem aizstāvēt šo budžetu bet jūs nevarat, bet jūs varat eh, noteikti paļauties uz atbalstu no mums, un mēs centīsimies strādāt pie darboties spējīga budžeta, un vienmēr esam gatavi uz atklātu diskusiju. Paldies, un tālāk Vojčehovska kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos uh, paust savu atzinību Lajana kungam. Es domāju, šajā ziņojumā ir ļoti labi ieskicēti būtiskākie KLP izaicinājumi. Kādas ir uh, galvenās problēmas? Mums ir uh, kaut kādā veidā jāsaskaņo uh, eh, subsīdiju līdzsvars. Ja mēs iepazīstamies ar to, cik liels ir šis subsīdiju apjoms, ir ļoti liels atšķirības. Ir, piemēram, valstis, kur lauksaimnieks saņem 500 eiro par vienu hektāru, bet jaunajās dalību valstīs šī summa mēdz būt pat mazāk par 100 eiro. Tātad šīs lielās atšķirības ir jāizskauž. Uh, un es vēlējos pateikties arī Smita kungam, kas pieminēja budžetāro jautājumu. Mēs nevarēsim atrisināt budžeta problēmas, ja mēs vienkārši šo finansējumu nepaukstināsim. Uh, mums ir eh, varbūt eh, nedaudz jāpaņem no tiem, kam ir vairāk nekā pārējiem. Un, eh, ja es vēlējos tagad citēt Franču revolūcijas saukļus, tad īstenībā brīvība nerada problēmas, vajadzētu būt tādai lielākai solidaritātes sajūtai. Un varbūt vajadzētu vairāk darīt taisnīguma un labkaibas vārdā. Paldies, dargais kolēģi, un tagad uz vienu minūti Debruns kundze. Facem Foster, Reventuresh Kalhāvaktakšā. Paldies priekšsēdētāji, eh, paldies referentam par ziņojumu, taču mani nedaudz sarūktināja tas, ka mūsu viedoklis tomēr nebija pietiekami atspoguļots. Galvenokārt zemniekiem ir jāražo pārtika un preces, ko uh, sabiedrība pieprasa. Augstas kvalitātes pārtiks produkti, kas tiek ražoti augstā kvalitātē, ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir aizsargāt arī bioloģisko daudzveidību, ūdeņus, augsni. Un tas viss palīdzēs nostiprināt uh, lauku uh, ekonomiku un savukārt cīnīties pret uh, klimatu pārmaiņām. Taču šobrīd uh, Eh, lielie zemes īpašnieki saņem lauvas tiesu eh, no eh, visām šīm subsīdijām, un arī ražotāji ir ieguvēji. Mums ir vajadzīgs pietiekoši liels KLP budžets, lai visu veiktu, ko esam nodomājuši. Paldies, un tālāk Skotas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Lainkungs, kolēģi. Komisārkungs, pašreizajā kontekstā zemniekiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts, lai varētu panākt ievērojamāku progresu. Eh, lauksaimnieciskā ražošana ir jātīsta, jo zemnieks kļūst par uzņēmēju, un šī tendence ir jātīsta. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs darītu kaut ko ar pamesto vai novārtā atstātos zemi. Uh, Eh, zemes eh, un augsnes kultivēšana ir jāsasaista tieši ar eh, produkcijas pārdošanu. Komisijai būtu jāatbalsta lauksaimniecības kooperatīvu veidošanu, lai samazinātu ražošanas izdevumus un veicinātu konkurētspēju, bet, lai panāktu šos mērķus, ir vajadzīgs atbilstošs budžets. Ir svarīgi, lai e, KLP finansējums būtu saistīts ar ražošanas rezultātu, nevis ar spekulācijām. Daudz jaunieši vēlas uzsākt savu darbību lauksaimniecībā, taču e, viņi sastopas ar visdažādākiem šķēršļiem. Pārvaldīt KLP ir ļoti grūti. Paiet ilgs laiks pirms uh, cilvēks var mantot zemi, un eh, līdz ar to jauniešiem šo potenciālu šajā jomā realizēt ir ļoti grūti. Tādēļ ir vajadzīga elastīgāka pieeja tieši attiecībā uz jaunajiem zemniekiem, un mums ir jāizstrādā informēšanas politika par mm, to, kā mēs informēsim bērnus jau sākot no skolas vecuma. Paldies, un tagad Nikolesku kungs. Cienījamies eh, priekšsēdētā komisāra kungs vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kas uzteica ziņojumu kvalitāti, vēlētos eh, paust arī eh, paust bažas un pievienoties jau šeit paustajām bažām. Jā, mēs sastopamies ar lieliem izaicinājumiem, taču ziņojums ir ļoti sabalansēts un tas ir centies ritināt uh, uh, risināt tās vajadzības, kādas ir jaunajām dalību valstīm, lai gūtu labumu no KLP. Es gribētu vērsties pie tiem uh, pantiem, kas runā tieši par KLP uzbūvi. Un ir nepieciešami šie divi pīlāri. Atteikšanās no pīlāriem mēs nevarēsim izveidot tādu politiku, kas varētu patiesi risināt lauksaimniecības problēmas. pīlāru likvidēšana neļaus jaunajām dalībvalstīm izmantot KLP e, potenciālu. Bez tam ir jāsaglabā vismaz esošais budžets. Jaunajām dalību valstīm ir jāievēro augstie kvalitātes standarti Eiropas līmeni, atbilstoši Eiropas līmenim, taču, lai ievērotu šo standartu, zemnieki ir jāatbalsta. Tieši tāpēc, uh, tieši labi finansēt un atbalstīt KLP nozīmē labu pārtiku uz Eiropiešu galdiem. Un nobalsojot par šo ziņojumu, tas būs skaidrs signāls padomēji un komisijai par mūsu viedokli, jo mēs pārstāvam Eiropas eh, pilsoņus. Paldies un tālāk Dekastraukungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, tuvākajos gados izaicinājumi, ar ko mēs sastapsimies, būs milzīgi, veidojot jauno KLP, jo pieaug eh, pārtika, pieprasījums pēc pārtikas, bet mums ir eh, jāsniedz arī vīdes pakalpojumi vienlaicīgi un jāpanāk ilgspējīga ražošana. Mums ir jāražo sabiedriskais labums, sabiedriski svarīgās preces. Un veidojot nākotnes KLP, mums ir e, jārisina vienlaicīgi visi tie izaicinājumi, ar kuriem sastopas sabiedrība. Mums ir jāatbild uz to, kas jau šobrīd ir, tā teikt, pārtiks ārkārtas situācija. Mums ir jāražo vairāk un jāpiesārņo mazāk. Un balstoties uz to lauksaimniecības komiteja, kuras priekšsēdētājs es esmu, ir veikusi intensīvu darbu, un kopā ar Lēnu kungu un politiskajām grupām mēs esam labi organizējusi šo darbu, eh, kur rezultāts ir šis ziņojums. Eh, līdz ar to mēs sniedzam savu ieguldījumu, cenšoties eh, noformulēt, kāda būs KLP nākotne pēc 2013. gada. Paldies, un tagad Ailvart kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Laina kungam par šo lielisko ziņojumu. KLP, protams, sastopas ar daudziem e, izaicinājumiem un paplašinātā Eiropas Savienībā ir svarīgi, lai tā būtu saprātīga politika, kas būtu visas sabiedrības interesēs. Ir svarīgi, lai nenotiktu KLP e, renacionalizācijas. Politikai ir jāpaliek kā kopīgai Eiropas politikai. Pēdējo 50 gadu laikā politika ir, e, šī politika ir nodrošinājusi noteikti dzīves līmeni Eiropas zemniekiem un piedāvā patērētājiem pārtiku par saprātīgām cenām. Eiropas pilsoņi ievērojami iegūs no šīs te uh, politikas, jo tas ļauj viņus nodrošināt ar pārtiku, atbalstīt zemnieku ģimenes, cīnīties pret klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Jo uh, spēcīgs budžets eh, neapšaubām ir arī ārkārtīgi svarīgs. Arī proporcionalitāte ir jāievēro. Lauksaimniecības politikai ir jāatbalsta zemnieki, to galvenajā darbā nodrošināt eiropiešus ar eh, pārtiku. Un vajag izskaust birokrāt, nevajadzīgu birokrātiju. Eiropas zemnieki varēs ražot saskaņā ar augstākajiem standartiem Bet mums ir jānodrošina arī tas, ka importētie produkti ir eh, tikpat augstā līmenī. Paldies! Kolēgatini, un minūte. Paldies, un tagad uz vienu minūtošu vārdu Faiman kungām. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi pašreizējās KLP lielākā netaisnība ir tā, ka subsīdijas ir nevienlīdzīgas un tās tiek negodīgi sadalītas starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. Šogad jaunajās dalību valstīs uh, Eh, tajās, eh, kas eh, pievienojas Eiropas Savienībai 2004. gadā, lauksaimnieks saņem tikai 70% no tām summām, ko saņem cilvēki ES 15, un Bulgārija un Rumānija saņem tikai 40% no šīm summām. Un beidzot ir jāpieliek punkts šai netaisnībai visiem lauksaimniekiem uh, ir jābūt vienlīdzīgiem, uh, eh, attieksmē pret viņiem ir jābūt taisnīgai un godīgai. Es atbalstu sesto grozījumu, kur ir runāts par šī mērķa īstenošanu, un es ceru, ka kolēģi arī to atbalstīs. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Un tagad uzstāsies Trianta Filidis kungs uz vienu minūti. Viss. Proedre, Ginjā, Grotiki, politiki, Priekšsēdētāja kungs kopīgā lauksaimniecības politika tapa uh, lai varētu eh, parūpēties par pārtiks produktu nodrošinājumu Eiropā. 70% eh, no finansējuma bija domāti eh, Eiropas Savienības lauksaimniecības politikai, bet laika gaitā izdevumi šajā jomā ir apmēram 33% no kopīgā budžeta reform, reformētā KLP ir jāsaskaņo arī ar jaunajiem konkurētspējas uh, noteikumiem. Jāņem vērā, ka krīze mums uh, rada jaunus izaicinājumus, un uh, viens, viena no tās izpausmēm ir tāda, ka samazinās budžets, kas atvēlēts KLP. Uh, Jaunās KLP galvenajam mērķim ir jābūt tādam, lai ražošanu varētu panākt veselīgu nekaitīgu pārtiks produktu ražošanu, tajā pašā laikā lauksaimniecībai ir jābūt videi draudzīgai un ir jāpadomā par eh, veciem modeļiem. Eh, senie modeļi ir jāmaina, jo eh, ir, tas ir noziegums pret cilvēkiem un pret sugu daudzveidību. Paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad uzstāsies Ņūkungs. Vienu minūti. President. <coughs> Priekšsēdētāji, es deklarēju savas intereses kā strādājošs zemnieks. Es uzskatu, ka kopējo lauksaimniecības politikai ir jābūt praktiski realizējumai un tādu, ko var atļauties. Deputāts balsoja pret šo ziņojumu komitejā. Tas varētu būt varbūt tādēļ, ka mēs esam nobrīžies par izmaksām un lielāk, lielāks entuziasms ir par lietām, kas nav saistīts ar lauksaimniecību. Mūsu apsēstība ar eh, klimata eh, pārmaiņu apkarošanu varētu likt eh, mums vērsties pret tiem, kas apsaimnieko zemi. Bet kad es esmu redzējis, ka uh, cilvēki cenšas eh, piesārņoto ūdeni ievadīt zemes dzīvēs, lai um, ievērotu Eiropas Savienības normas, nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Ja kopējā lauksaimniecības politikai ir jābūt, tad tai ir jābūt tādai, kas palīdz lauksaimniekiem, nevis traucē viņiem. Paldies, kolēģi, un tagad es došu vārdu Herānsai Garsijas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, dāmas un kungi. Turpmākajos mēnešos mēs e, piedzīvosim debatas e, par kopējā lauksaimniecības politiku e, turpmāk nākotnē. Jāsaka, ka mums vajadzētu diskusijas izvērst tā, lai dalību valstis kopā izveidotu pienācīgu kopējo lauksaimniecības politiku, kurā ir pietiekam liels budžets, kas apmierina gan jauno, gan veco dalību valstu uh, vajadzības. Mēs izvērtēsim nozars dzīvot spēju, kas dod mums ne tikai preces un pakalpojumus, bet tas ir sektors, kam ir jānodrošina pārtika Eiropas pilsoņiem. Mēs esam piedzīvojuši ļoti smagas un sāpīgas situācijas, kad pārtika ir pietrūkusi, un tādēļ es domāju, mums ir jānodrošina tas, ka Eiropas Savienība pati sevi spēja apgādāt ar pārtiku. Paldies! Paldies! Herāns kundze, jūs iz... nepārsniedzāt savu laiku, bet jūs runājāt pārāk ātri, bija ļoti grūti sekot, un es gribētu izteikt šo komentāru arī attiecībā uz pārējiem turpmāk, kas runās. Lūdzu, um, runāt normālā tempā, lai ir iespējams arī iztulkot jūs teikto. Un tagad Lefola kungs. Paldies priekšsēdētājiem! dāmas un kungi. Man ir eh, liels prieks, ka mūsu vidū ir eh, komisārs. Es gribētu apsveikt jūs ar prieksmīgo sadarbību un gribētu arī uzteikt Lajankungu par ļoti labo ziņojumu. Attiecībā uz šo ziņojumu mums vajadzētu atcerēties, ka 21. gadsimtā mums ir jāatsakās no kopējās lauksaimniecības politikas renacionalizācijas. Mums ir jāsaglabā tāds budžets, kas spēj mums eh, sniegt atbalstu, lai reaģētu uz tiem izaicinājumiem, ar ko mēs patreiz sastopamies. Tāpat ir jānodrošina sapirsko preču ražošanu, bet ir jāsniedz arī nepieciešamais atbalsts, lai zemnieki varētu izdzīvot šajā mainīgajā tirkus situācijā. Ja mēs paraugamies uz pirmo un otro pīlāru, tad ir tie, kas aizstāv šādu struktūru, varbūt viņiem ir taisnība, bet ņemot vērā mūsu diskusijas par turpmāko budžetu, un ja viss tiek pārnests uz otro pīlāru, kas darbojas atbilstoši um, līdzfinansējumu principiem, tad es domāju, mums neizdosies novērst kopējas lauksaimniecības politikas renacionalizāciju. Kopējā lauksaimniecības politika tika veidota tad, kad veidojās Eiropas kopiena, bet tagad mums ir Eiropas Savienība, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Jūs pārsniedzāt savu uzstāšanās laiku, un tagad došu vārdu Ešvarts kungam, priekšsēdētāja komisāra kungs. Šajā mainīgajā pasaulē ir jo īpaši svarīgi, lai KLP mainās tai līdz, lai tā varētu izpildīt tos uzdevumus, kas mums izvirsās. KLP reformai būs svarīga loma risinot tāds jautājums kā pārtiks apgādes nodrošinājums, tirgus svārstības un klimata izmaiņas. Bet es gribētu pieminēt vēl trīs principus, kas ir svarīgi. Pirmkārt, mums ir jāatzīst, ka vislabākais veids, kā sasniegt KLP mērķus, ir izveidot dzīvotspējīgu, dinamisku lauksaimniecības nozari. Otrakārt, KLP ir jābūt vienkāršākai, taisnīgākai un caurskatāmākai. Un visbeidzot, tai ir jātaisno ieguldītie resursi. Visas tā eh, valsts un nozars piedzīvo smagus laikus patreiz šīs ekonomiskās krīzes laikā, un es gribētu aicināt būt realistiskiem attiecībā uz to, ko Eiropas budžets spēja un ko nespēja, bet mums ir jāraugās, lai līdzekļi tiktu izmantot efektīvi. Priekšsēdētāji, referents ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu, es apsveicu viņu, un man ir prieks, ka varu atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! kolēģi, un tagad uz vienu minūtu došu vārdu Baftonu kungam. Paldies priekšsēdētāji! KLP nāk nākotne būs arvien ciešāk saistīta ar klimatu pārmaiņu politiku. Velsā mani vēlētāji redz, ka otrais pilārs tiks aizstāts ar eh, pasākumiem, kas vērsti uz eh, cīņu pret klimatu izmaiņām, un cilvēki, eh, zemnieki saņems mm, platību maksājumus atkarībā no tā, kā tiek izmantot ūdens resursi, bet es domāju, ka mums nevajag ziedot pirmo pilāru kaut kādu miglainu politisko mērķu rezultātā. Šie vienotie maksājumi maksājumi ir ļoti svarīgi e, zemniekiem. Ja e, mūsu e, zemnieki nav apmierināti ar šo struktūru, vai viņiem tiks piedāvāts kaut kas vietā? Izvēle, ja netiek piedāvāta alternatīva, nav nekāda izvēle. Es gribētu teikt, ka daudzas sabiedrības ir atkarīgas tieši no lauksaimniecības pasākumiem, un man ir bail, ka tas varētu apdraudēt Velsas ekonomikas nākotni. Paldies! Tagad došu vārdu Garcijas kundzei vienu minūti. Viņa būs pēdējā runātāja šajās debatēs. Paldies, priekšsēdētāji! Vairākus gadus kā LP KLP ir centusies pielāgoties esošai situācijai, un tagad mēs redzam, ka nepārtraukt notiek reformas. Lēnkungs ziņojums runā par lauksaimniecību kā strateģiski svarīgu nozari kas varētu palīdzēt mums īstenot 2020. gada stratēģiju. Mums ir nepieciešama spēcīga KLP, kas ņemtu vērā reģionu specifiskās atšķirības, bet kam būtu arī kopīgas iezīmes. Protams, ir tirgus svārstības, ko mēs novērojam, bet Tādēļ mums ir jāskatās, lai Eiropas Savienība spētu reaģēt uz šo situāciju arī starptautiskajā sfērā. Tiešie maksājumi ir jāfinansē no kopienas budžeta, un KLP ir nepieciešams atvēlēt pietiekam budžeta īpatsvaru, lai ir iespējams atbildēt uz esošajiem izaicinājumiem. Mēs runājam par laika periodu, laika posmā pēc 2013. gada, bet mēs negribētu redzēt nekādus budžeta samazinājumus. Mēs zinām, jā, ka zemniekiem ir jāpielāgojas izmaiņām. Bet, ja mēs esam paredzējuši pārējais periodus, tad tiem ir jābūt realistiskiem. Es gribētu uzteikt Lēnkungu un arī ēnu referentus, kuriem pateicoties mums tagad ir ziņojums, kuru parlaments varēs atbalstīt. Paldies! Paldies, Garsie Peres kundzei! Mums ir neliela problēma, dārgie kolēģi. Problēma ir tāda. Mums ir pietiekšies 23 kolēģi brīvā mikrofona procedūrai. 23. Jūs zinat noteikumus. Noteikumos ir, eh, tiek, eh, tiek runāts par pieciem cilvēkiem, kas ir uzstāties brīvā mikrofona procedūrā. Tā vietā Mēs esam jau arī pārsnieguši kopumā atvēlēto laiku šīm debatēm, un mēs vēl neesam uzklausījuši noslēgumu komentārus nedz no komisāra, nedz arī no referenta. Debatas ir svarīgas, tēma ir īpaši svarīga, un varbūt tieši tādēļ tik daudz cilvēku ir pieteikšies runāt. Es ierosinu tā, es došu vārdu ārkārtas. Um, gadījumā šim desmit cilvēkiem. Tā tad desmit cilvēki runās brīvajā mikrofonā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Mēs runājām par subsidiju lielumu, eh, mēs eh, tās noteicām. Mēs nevēlamies, lai šeit būtu tāds pārāk spēcīgs dalījums vecajās un jaunajās dalību valstīs. Un mēs atbalstām tādas subsīdijas, kas varētu novest pie lauksaimniecību modernizēšanas. Mēs nevēlamies apdraudēt tos lauksaimniekus, kas uh, neinvestē pietiekami daudz līdzekļu savās saimniecībās. Mums ir jārūpēs gan par vīdi, gan par pārtiks produktu nekaitīgumu šajā kontekstā tie instrumenti, kas tika izmantoti tirgu regulēšanai, ir uh, jāsaglabā. Protams, ir arī uh, dažādi priekšlikumi, kāda izskatīsies nākotnē pēc tam, kad uh, tiks atcelt šis piena kvotas. Lančīnas kungs, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vēlējos pateikties referentam, ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas piedalījās šī nozīmīgā ziņojuma tapšanā, kas ir veltīts KLP nākotnē pēc 2013. gada. Mums ir jāgarantē pārtiks produktu piegādes drošība, ir jābūt saudzīgiem pret saviem resursiem, ir jāveicina izpēte, lai varētu izmantot arī jaunas tehnoloģijas ražošanas procesā, un ir jāizveido stabils ietvers KLP, lai varētu garantēt produktivitātes un konkurētspējas celšanu, un eh, tirgus nevainojama darbība varēs palīdzēt lauksaimniekiem būt pietiekam neatkarīgiem un patstāvīgiem. Ir jāsaglabā arī KLP arhitektūras divi pīlāri, un ir jābūt ļoti skaidri nodalītiem abiem pīlāriem. Ir jāpiedāvā arī līdzvērtīgi dzīves standarti visiem lauksaimniekiem. Paldies tagad Bavēkungs, lūdzu. Tout d'abord, évidemment, remercier. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pašā sākumā es vēlējos pateikties Lajan kungam, referentam. Es saprotu, ka vajadzēja rast vienošanos, lai varētu vispār tapt šis ziņojums. Man ir daži komentāri. Jāņem vērā, ka uh, Eiropas Savienībā lauksainiecība ir ļoti nozīmīga un mums ir jāveido tāda KLP, kas ir ambicioza un kas ļaus mums uh, sekt uh, iedzīvotāju vēlms uh, lietot kvalitatīvu pārtiku. Uh, bet eh, trīs iemeslu dēļ šī politika varbūt nebija tik veiksmīga, kā mēs to vēlējāmies. Piemēram, eh, vides, sociālos un ekonomiskos jautājumus bieži vien tā ir netaisnīga. Ir cilvēki, kam tiek eh, maksāts pārāk maz subsīdiju, un, ja mēs runājam par sociālajiem apstākļiem, tad ienākumi netiek sadalīti godīgi, un, eh, ja mēs runājam par vidi, KLP ir jāveido eh, saudzīgā veidā. Paldies, Baviekungs tiek pārtraukts. Vandālinkungs, lūdzu. Hallo, ja, voorzitter, kort samengevat. Priekšsēdētāja kungs, īs apkopojums, ja mēs runājam par lauksaimniecību, tagad ir vairāk valstu, vairāk prioritāšu, bet mazāk līdzekļu un ir eh, grūti eh, finansēt pašreizējo KLP, tādēļ tā ir jāreformē un jāreformē no pašiem pamatiem. Jāņem vērā, ka pārtiks produkti ir būtiskākā produkcija, ko mums piedāvā lauksaimniecība. Ir jāparūpējas par lauksaimniecības eh, izstrādājumu nekaitīgumu un ir jāparūpējas arī, lai tie pietiekami kvalitatīvu un lai to ir pietiekami. Ir jādomā tāpat par dzīvnieku labturību un vidas aizsardzību. Eh, tas ir sabiedriskais labums un bieži vien tirgus pietiekami eh, neatalgo lauksaimnieks par viņu pūlēm. Ir jāatbalsta eh, lauksaimnieki, tad, ja tirgus šo atbalstu nevar sniegt pietiekami lielā apmērā. Un uh, ir jādomā arī par uh, to, ka lauksaimniecība kļūst aizvien intensīvāk, tas atstāja negatīvu ietekmu uz vidi. Runātais tik pārtrauks, paldies. Paska kungs lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, KLP ir ļoti sarežģīts un jūtīgs jautājums. Eh, te ir arī tā sauktie vēsturiskie principi, kas tika izmantoti, ir izmaksātas subsīdijas, un pat pēc Eiropas Savienības paplašināšanās mēs novērojam liels atšķirības dažādos reģionos. Eh, finansējums, kas eh, tiek izsniegts lauksaimniekiem, ir jāpamato uz godīgiem kritērijiem, lai tirgus varētu būt pietiekami konkurētspējīgs un lai lauksaimnieki darbotos saskaņā ar vienādiem spēles noteikumiem visiem. Mums ir jāpadomā arī par vienlīdzīgu subsīdiju līmeni, lai lauksaimnieki savā starpā varētu godīgi konkurēt. Tādēļ vajadzētu atbalstīt sasto grozījumu, kurš palīdzēs šo mehānismu padarīt vienkāršāku un godīgāku. Paldies! Paldies! Vērtmans kundze lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. KLP ir nepieciešams saskaņots ietvars, eh, KLP ir jābūt spēcīgākai visā Eiropas Savienībā, bet jāņem vērā arī reģionālās atšķirības. Austrijai, manai dzimtajai, sevišķi svarīgs ir otrais pīlārs, jo te ir paredzētas arī konkrēts investīciju programmas vides jomā. KLP sastopas ar lieliem izaicinājumiem saskaņā ar aprēķiniem. Eh, Drī, pasaules iedzīvotāju skaits eh, pieaugs līdz 9 miljardiem, un, protams, mēs sastapsimies ar jauniem klimata izaicinājumiem jautājumiem, tādiem kā uh, pārliecīgu sausumu un um, dažādām klimata katastrofām. Protams, mums vajadzētu darboties vienot visā pasaulē, lai kaut kā stātos pretī šiem izaicinājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Šonke Kelī kungs lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, šīs diskusijas bija ļoti iedrošinošas. Mēs dzirdējām uh, tādus vienotus uzskats no visiem politiskiem spēkiem. It sevišķi simpātiski man šķiet izteikums, ka ir jāveicina arī jaunu cilvēku iesaist KLP. Ja mēs runājam par renacionalizāciju, komisija teica, ka ir jāsaglabā abi pīlāri, jo ja nebūs pirmā pīlāra, tad nebūs nepieciešams otrais pīlārs. Un kā Docis kundze teica, mums ir jādomā arī par taisnīgu sādāli, ir jādomā par to, eh, kādas izmaksas rodas lauksaimniekiem un Lainon, Laion kungs runāja par vēsturiskajiem principiem un mūsu uh, lauksaimniekiem ir jāsaņem uh, pareizie signāli un uh, šeit nedrīkst uh, pieļaut nekādas spekulācijas, uh, visam ir jābūt caurskatām un godīgi un es domāju, ka ir jābūt pietiekam skaidram signālam un es to gaidīšu no komisijas gaiteņiem pēc iespējas ātrāk. Paldies! Un tagad Marks Tarapēla lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, es arī vēlējos pateikties Lajena kungam par izcilo ziņojumu. Tas patiešām ir eh, milzīgs solis reformu virzienā. Tā ir ļoti nozīmīga ES politikas joma, tā uh, aptver arī sociālos un vides principus. Mums ir jārunā par uh, godīgu subsīdiju sadali visās 27 dalību valstīs. Ir uh, jābūt arī efektīvākai ražošanai un lauksaimniekiem finansējums ir jāizmanto produktīvākā veidā ir eh, jāparūpēs eh, par pietiekamu lielu pārtiks produktu piedāvājumu, mums ir nepieciešams eh, augstāks budžets, lai varētu īstenot visas nospraustos mērķus. Lajana kunga ziņojumā ir ļoti skaidri norādīts, kādi ir galvenie KLP izaicinājumi. Uh, augsnes, zemes aizsardzība, zemes erozija, klimata pārmaiņas, un mums, ņemot vērā visus šos izaicinājumus, ir vēl vairāk jāatbalsta lauksaimnieki. Paldies Tarabels kungam, un tagad Silvestra kungs uzstāsies, un Es vēlējos pateikties Silvestra kungam par ārkārtīgi garšīgajiem ķiršiem, eh, ko viņš atnesa pagājuši nedēļu uz komitejas sanāksmi, eh, kad mēs runājam par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. KLP, protams, ir eh, Eiropas Savienības tātad viena no pamatpolitikām, un tāda tā arī joprojām būs. Jāņem vērā, ka par 20% ir pieaudzis lauksaimniecības apjoms, bet ir zaudēts darba vietas šajā jomā. Ja mēs vēlamies paaugstināt nodarbinātību, mēs nedrīkstam nedrīkstam apgriezt budžetu šajā jomā. Mums ir jāizdomā, kā panākt stabilu un ilgspējīgu izaugsmi. Un KLP ir jāpiešķir tieši tikpat daudz finanšu kā pagātnē, vai pat vairāk komisāra kungs, īstenībā mēs nerunājam par to pašu līdzekļu apjomu, bet pat par augstāku līdzekļu līmeni KLP. Mēs nedrīkstam uh, pazemināt šo latiņu, ir jāpaukstina resursi, kas pienāks lauksaimniecības politikai. Lajankungs ziņojumā ir daudz pozitīvu aspektu, tur ir runāts par to, ka ir jāizvairās no cenu nestabilitātēm un spekulācijām, lai piedāvātu pietiekami stabilu dzīves pamatu mūsu lauksaimniekiem. Pateic tagad Alvis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī mēs vēlamies saglabāt spēcīgu kopīgo lauksaimniecības politiku. Tas ir nozīmīgi lauksaimniekiem un arī patērētājiem. Mums ir jābūt pietiekam ambicioziem, ir jācīnās pret uh, izaicinājumiem un, protams, tas ir jādara visās uh, ES vietās un reģionos. Azoru salām ir būtiski ieviest KLP, lai uh, tā joprojām tur saglabātos, un, ja mēs runājam par vēsturisko līdzekļu sadalījumu, Tas uh, atstāja Portugāļu lauksaimnieks tādā sērdienīšu lomā un uh, kādreiz uh, netika ņemti vērā specifiskie apstākļi, kādos darbojas Portugāļu lauksaimnieki. Viņi nevarēja gūt uh, pietiekam daudz labumu no KLP vadlīnijām. Uh, lauksaimniecībai ir jābūt produktīvai Mums ir uh, jāprūpē, eh, jāpiedāvā pilsoņiem pietiekami daudz pārtiks un vēl daudz citu izaicinājumu. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Ir 30 runātāji pieteikušies. Tātad vēl 30 runātāji vēlas izteikties, saka priekšsēdētājs. 30 cilvēki vēlas izteikties brīvajā mikrofonā un divi vēlas izteikties par reglamentu. Magīnes skundz, lūdzu, par reglamentu? Tikai uh, par reglamentu. Uh, Es saprotu, ka tagad ir liels problēmas eh, dot visiem vārdu brīvā mikrofona ietvarā, bet eh, lauksaimniecības komitejas deputāti strādāja pie šī ziņojuma ļoti ilgi, un ir būtiski, ka mēs varētu izteikties, un es domāju, ka viņi ir pelnījuši, lai viņu viedoklis tiktu uzklausīts, un es nevarēju pievērst jūsu uzmanību, jo eh, jūs uz mani pusi neskatījāties, un tur bija tāds roku mežs jūsu acu priekšā. Varbūt mums ir jārunā par uh, mazāk attīstītiem reģioniem, kas ir jāiekļau pirmajā pīlā pīlārā. Un es ceru, ka kolēģi man saprat. Paldies, man Gines kundzei saka priekšsēdētājs. Es pat tiešām uz jums skatījos īstenībā pat visu sanāksmes laiku. Es jūs redzēju, es uz jums vienmēr skatos, es skatos uz visiem kolēģiem, bet eh, nu, tagad mums ir visai liels grūtības, jo ir tik daudz runātāju pieteikušies, un mēs nevaram uh, kādiem deputātiem piedāvāt konkrētas priekšrocības tikai tādēļ, ka viņi darbojas agri komitejā. Un tie kolēģi, nu, kas uh, ielēc man acīs, uh, kas uh, paspēja pieteikties brīvajam mikrofonam, nu, tiem es arī dodu vārdu. Un saskaņā ar reglamentu pieci runātāji var runāt brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Uh, bet tagad ir pieteicies ļoti liels kolēģi skaits. Mēs saprotam, ka kolēģi ir uh, sadalījuši arī laiku pietiekam godīgi politisko grupu starpā, lai visi varētu izteikties. Citi vēlas runāt pat pusotru minūtu, nevis vienu minūtu, kā paredzēts, un tad ir grūti visiem dot vārdu. Protams, mēs tagad jau esam visai nozīmīgi iekavējuši, un tagad, uh, es domāju, Sākas kungs vēlas izteikties par uh, reglamentu lūdzu herr präsident! ich nehme an sie haben mich gemeint. priekšsēdētāja kungs es domāju jūs eh, minējāt manu vārdu. es vēlējos arī eh, atsaukties uz to ko teica iepriekšējā runātāja un es saprotu jūs esat ļoti dāsns jūs devāt vārdu 15 eh, kolēģiem 10 kolēģu vārdā bet jāņem vērā ka lauksaimnieki ir ļoti apdraudēti Eiropā un tādēļ mums šis jautājums ir tāds ļoti aktuāls. Otram kārtām ar brīvā mikrofona procedūru mēs nevaram atrisināt visas problēmas un beidzot tās vajag izskaust. Varbūt mums jau dienu iepriekš vai trīs dienas iepriekš vajag pieteikties brīvajam mikrofonam. Un, protams, mums arī ir jāpasaka, ja desmit kolēģi var runāt, tad šiem desmit arī ir jādod vārds. Un varbūt vajadzētu šo brīvo mikrofonu labāk struktūrēt, tad jums būtu mazāk uztraukumu. Un es patiešām. Uh, ļoti augstu vērtētu to, ja arī es drīkstētu izteikties, un ir jāvalda arī godīgumam. Ja jūs mūs sapratīsiet, mēs sapratīsim arī jūs. Jā, saka priekšsēdētājs, jums ir pilnīgi taisnība, dārgais kolēģi. Pilnīgi taisnība. E, brīvais mikrofons protams, ir eh, tāda ļoti subjektīva procedūra, jo priekšsēdētājam ir divas acis, bet nu, viņš neredz eh, visu telpu 360 eh, grādu leņķī. Un tā tad brīvais mikrofons nozīmē to, ka jums kaut kādā veidā nu, ir jāieliec man acīs un jāmēģina piesaistīt man uzmanību, lai es jums dotu vārdu. Protams, prezidijas ir izstrādājis šādus uh, noteikumus, tie ir jāievēro, un ko teica man Gines skundze par kolēģiem komitejā, ka viņiem vajadzētu būt tādam prioritāram statusam. Nu jā, tas it kā ir ļoti pamatoti, bet tas nav paredzēts mūsu reglamentā. Vienīgais, kas ir paredzēts reglamentā, ir tas, ka priekšsēdētājs pats var izvēlēties, kuriem deputātiem dot vārdu. Un, protams, nu, dažreiz tas man sagādā tāds liels sprūkas. Un tagad došu Es vēlējos pateikt, ka kolēģi arī paši neievēro reglamentu. Zilā kartīte nav domāta, lai tagad lūgtu vārdu. Nē, tas tā nav paredzēts. Un ar zilo kartīti jūs nevarat izteikties brīvajā mikrofonā. Zilā kartīte ir paredzēta, lai pārtrauktu runātāju, kas nu pat ir izteicies, un uzdot viņam jautājumu pusminūtes laikā. Un uh, uzdot jautājumu par runātāju teikto. Uh, Tam ir domāta zilā kārtība. Lūdzu, nejauciet noteikumus. Nu, varbūt vajadzētu organizēt semināru, lai jūs zinātu, kas notiek, kāda ir zilās kārtības jautājuma un ko nozīmē brīvā mikrofona procedūra. Tā tad, eh, ja ir brīvais mikrofons, tad jūs eh, ceļat baltu kartīti vai vienkārši paceļat savu roku. Bet es tagad, protams, te neiedzināšos visās reglamentu detaļās, jo mēs jau esam stipri iekavējuši īstenībā divi, trīs cilvēki vēl varēja šajā brīdī, kamēr es runāju, izteikties, bet man bija jāatkārto reglamenta detaļas. Tagad došu vārdu Čiolos kungam, lūdzu. Euh, Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, es uh, Tiešām esmu atzīmējis, ka tika izteikti virkne viedokļu un principu, kas ir izklāstīti arī ziņojumā. Un ko es eh, esmu secinājis no šīm debatēm? Mums ir vajadzīga KLP, tai ir jābūt kopienas politikai un tai ir jābūt atbilstošam budžetam, eh, kas būtu saskaņā ar mērķiem, ko mēs izvirzām KLP, un tam ir jābūt reālam budžetam. Uh, kaut kam tādam, kas ir saskaņots ar mērķiem. Mēs, protams, visu laiku izvirzām jaunas un jaunas prasības uh, zemniekiem, uh, bet mum, mēs visu laiku arī prasām, lai piešķirtie līdzekļi tik labāk izmantotu. Un es arī redzu, ka Levandovs kungs, kas ir atbildīgs par budžetu šeit, ir uh, Un cerams, ka e, tas liecina par to, ka KLP saņems tādu budžetu, e, kas veicinātu mērķu sasniegšanu. Kā, lai KLP savus mērķus varētu sasniegt, mums ir jāņem vērā Eh, dažāda veida lauksaimniecība, kāda pastāv Eiropas Savienībā. Mums ir jāņem vērā visa tā milzu bagātība un dažādība, kāda pastāv Eiropas Savienības lauksaimniecībā. Jo nonivelēšana nenodrošinās mērķu eh, sasniegšanu. Protams, ka ir jāapgādā tirgus ar pārtiku, bet ir jābūt arī attīstības instrumentiem, uh, Eh, modernām tehnoloģijām, kas vairāk ņem vērā vīdi, saudzīgāk pret to izturas, jāņem vērā arī ekonomiskā attīstība lauku reģionos, un, eh, protams, nedrīkst aizmirst arī par pārtikas ražošanas nozari. Runājot par KLP nākotni, šim diskusijām būtu jāpalīdz to attīstīt un ir jāatbalsta jaunie lauksaimnieki, tie, kas vēlas nodarboties ar lauksaimniecību. Jo lauksaimniecībai neapšaubām ir nākotne gadījumā, ja mēs spēsim savus mērķus sasniegt. Es vēlētos atbildēt arī Kelī kungam attiecībā uz uh, tiešo palīdzību. Sistēmai ir jābūt efektīvākai un caurskatāmākai, un ir skaidrs, ka ir jānodefinē eh, skaidri kritēriji tam, kā tiešā palīdzība tiks sadalīta. Un vēsturiskā uh, pieredze, manuprāt, nav nekāds uh, labs kritērijs. Mums šīs te vēsturiskās asauses ir jāizstāja ar daudz skaidrākiem mērķiem. Uh, Tas mums nodrošinās šo taisnīgumu, ņemot vērā ārkārtīgo dažādību lauksaimnieciskajā ražošanā, kāda pastāv Eiropas Savienībā. Un tas ļaus mums arī modernizēt tos resursus, kas ir mūsu rīcībā. Vēlētos uzsvērt arī ideju par to, ka mums ir vajadzīga KLP Eiropai, mums ir vajadzīga KLP visai Eiropai, visai Eiropas Savienībai. Uh, Un tai ir jābūt tādai politikai, kas, protams, neliektu citiem reģioniem pasaulē attīstīt savu lauksaimniecību. Paldies, Čološkungs! Un tagad mēs esam gandrīz noslēguši debates, un pašā noslēgumā vēlotos uh, uzslavēt vēl Lajonu kungu par lielisko darbu, un viņam vēl divas minūtes noslēguma vārdiem. Paldies, priekšstādātā komisāra kungs! Es vēlētos eh, skart varbūt tādas galvenās tēmas, kuras šodien šeit izskanē no kolēģiem. Stratēģiskā nozīmība, kādu iegūs pārtiks ražošana KLP ietvaros, divi pīlāri, jā, tas ir svarīgi. Pārtiks ražošana pats galvenais, nu par to jau arī runa ir KLP, jo viss eh, pārējais ir sekundārs. Mums ir jānodrošina uh, rentablas lauksaimniecības sektors, un ar tādu mēs arī varēsim tikt galā ar klimatu pārmaiņām un citām lietām. Spēcīgs budžets, jā. Taisnīgs sadalījums starp vecām un jaunajām dalību valstīm, jā, par to runāja tik daudzi deputāti. Mums ir jānodrošina arī caurspīdīga uh, E, caurspīdīgs atspoguļojums tam, kā līdzekļi tiek sadalīti starp dalību valstīm. Saskaņotība ar stratēģiju 2020. gadam neapšaubām lauksaimniecība ir daļa no risinājuma, lai sasniegtu šos mērķus, nevis daļa no problēmas. Paldies Hoslinkungam, Dantan kungam, e, Ve Vesli Olesničak e, kungam un maniem ēnu referentiem šī lieliskā sadarbība un tas, kas, manuprāt, ir rezultāts spēcīgs ziņojums, dod skaidru priekšstatu par to, kādu mēs vēlamies redzēt KLP nākotnē pēc 2013. gada. Un es domāju, ka tas dod ļoti spēcīgu pozīciju šim parlamentam sarunās ar uh, lauksaimniecības ministru padomi un komisiju. Un mums ir svarīgi, lai mēs šo redzējumu kopā arī varētu paust. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs beidzam mūsu debatas par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Balsojums notiks 12. Un es vēlos atvainoties tiem kolēģiem, kas, eh, kam es nes,